the president good afternoon colleagues labu pēcpusdienu kolēģi atsākam pēcpusdienas plenārsēdi vakardienas sēdes protokols ir pieejams un ja komentāru nav tad lūdzu vārds kolēģi lūdzu grārokungs paldies jā es vēlos iebilst